<laughs> I think we can start. That works. Ja, meine sehr geehrten Jā, cienītās dāmas un godātā kungi, cienījamie kolēģi, sirsnīgi sveicu jūs mūsu komitejas sanāksmē šonadēļ. Un vispirms es vēlētos sveikt šeit apmeklētājs no Lejas Saksijas. Sveicu jūs šeit. Die Tagesordnung kann angenommen werden. Mēs varam uzskatīt par darbu kārtību. Mēs varam uzskatīt darbu kārtību par pieņemtu, ja nevienam nav nekādu iebildumu. Un varam pieņemt arī 31. augusta um, sanāksmes protokolu, ja nav nekāda iebildumu. Labi, tādā gadījumā pievērsīsimies mūsu ziņojumam par droniem. Mūsu referente ir uh, Žaklīna Fostere. Vārds jums. Uh, well, thank you, thank you very much, Chairman. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Kā jau jūs teicāt, šobrīd mēs esam eh, nonākuši tik tā šajā ziņojumā par droniem vai tālvadības gaisa kuģiem, eh, tātad nonākuši tik tā, lai varētu balsot par šo ziņojumu rīt. Es domāju, tas ir ļoti nozīmīgi. Es domāju, ka mums ir izdevies ievērot laika grafiku, uh, un tas darbosies eh, arī ļoti veiksmīgi eh, komisijas aviācijas pakotnes ietvaros, jo es domāju, ka komisija noteikti vēlas paraudzīties uz to, kā likumdošanas process turpināsies tālāk. Tālāk oktobra otrajā plenārsēdē mēs eh, cerams balsosim par šo jautājumu. Protams, ja mums izdosies nobalsot šeit komitejā, Tātad oktobra otrajā sesijā būs paredzēts diskusijas, un Jūs droši vien arī piedalīsieties šajā Strasbūras 2. oktobra 2. plenāra sesijā. Protams, ka mēs jau izklāstījām viedokļu apmaiņā, kāpēc esam sagatavojuši šādu ziņojumu, bet vēlējos tikai pateikt, ka izšķirīgais ir atrodams šī dokumenta uh, viesrakstā. Mēs raugāmies uz drošu uh, šo te sistēmu, jeb gaisa kuģi izmantošanu. Uh, Eh, jo īpaši tāpēc, ka mm, pēdējo 15 gadu laikā eh, šī eh, joma ir attīstījusies ievērojami. Tātad tas viss ir saistīts ar ražošanu, piegādu un tā tālāk. Mēs Eiropā esam pasaules mēroga līderi šajā jomā un ir jāraukās, kā tas viss darbojas, kā mēs varam tikt galā ar uh, dronu izmantošanas uh, palielināšanos. Runa ir par uh, dažādu veidu droniem, ne tikai tiem, kas tiek izmantoti militārajā jomā. Um, tad šajā ziņojumā galvenokārt runa ir par uh, civilo izmantošanu. Mūsu mērķis kopā ar ēnu referentiem bija izveidot ietvaru idejām, tam virzienam, kādu mēs vēlētos, lai komisija, regulātori, ražotāji, uh, un visi iesaistītie šajā nozarē uzņemtos, tā skaitā arī, protams, eh, nacionālas iestādes, eh, drošības eh, departament, min, ministrijas un tā tālāk un tā joprojām. Tātad mēs esam izklāstījuši, kādā virzienā mēs vēlētos, lai šī nozara attīstās tālāk. Lība komiteja ir sagatavojusi atzinumu, tas ir ļoti konstruktīvs atzinums. Es runāju arī ar um, šī te atzinuma sagatavotājiem, un man izdevās iestrādāt uh, šos komentārus pirms uh, šis ziņojums tika uh, grozīts. Tātad par šo atzinumu tika nobalsots nedēļu pirms plenāru sesijas Strasbūrā. Lies gan daudz no tā, kas parādījās Libe Eh, komitejas atzinumā ir iekļauts arī manā ziņojumā, un es par to priecājos. Vēlos teikt arī, ka, kas attiecas uz manu pieeju, es centos izraudzīties eh, tādu pieeju, kas nebūtu atkarīga no politiskas nostājas, jo šis nav politiskas dabas ziņojums. Šis ir ziņojums par to, kā mēs virzāmies uz priekšu, un ēnu referenti visās politiskajās grupās bija lieliski. Viņi bija konstruktīvi noskaņot, mums bija 153 grozējumi, kurus izdevies uh, iestrādāt uh, virknē kompromisu grozējumu. Un tas, kā mums izdevās izstrādāt kompromisus un uh, tas, kā mums izdevās detalizēti diskutēt par šiem jautājumiem, uh, tas viss bija apsveicami. Varbūt dažiem vēlējā, daži vēlējās iet citādā virzienā, protams, ka tas viss bija saistīts arī ar tehniskiem punktiem. Tātad ēnu referenti ir darbojušies lieliski, un es vēlētos viņiem pateikties, un pateikties arī kolēģiem no Lība komitejas, kur pieeja bija ļoti konstruktīva. Negrasos arī detalizētāk apspriest uh, šo jautājumu, bet kas attiec uz to, kā šie droni tiek saražoti. Eh, runa ir par eh, jaunu startautisku biznesu nozaru, un mēs esam eh, vadošajā lomā Eiropā. Un mēs vēlētos to, tātad, to piedāvāt arī pārējai pasaulē, pārdot pārējai pasaulē. Mēs vēlētos, lai tas viss atbilst Eiropas Savienības standartiem. Mēs esam milzīgs tirgus šajā jomā bet mēs vēlējāmies paraudzīties uz to, kā mēs varam balstīties uz to darbu, ko jau paveikuši nacionālās aviācijas iestādes un neaizmirst par EASA un neaizmirst arī par JARUS, kas ir starptautiskā brīvprātīgā iestāde, kas apvieno nacionālas iestādes, kur piedalās arī ar EASA. Un Šīs eh, grupas strādā kopā, lai noformulētu to virzienu, kurā mēs vēlamies attīstīt eh, savu darbību šajā nozarē nākotnē. Tātad signāls, kur mēs dosim, ir, ka jāpāriet no tāda kā privātuma un datu aizsardzības. Mums ir jāpāriet uz to, lai sabiedrība uzticētos šai nozarei, lai netikt ļaunprātīgi izmantot šī drona nemaz mēr, izmēra, ne liela izmēra. Un papildus vēl arī, ja mēs raugāmies uz to, kā drona darbojas, ir ļoti daudz uh, komerca operātoru, kas izmanto uh, šīs sistēmas uh, veiksmīgā ietvarā un te nav nekāda problēma, bet mēs zinām, ka dažos gadījumos Nu, ir cilvēki, kas uzskata, ka ar eh, šīm sistēmām varētu paspēlēties, bet tā nevajadzētu būt. Mēs vēlamies, lai kāds, kas iegādāja šos dronus, eh, lai viņš tiktu reģistrēts, mēs vēlamies, lai būtu attiecīgās licences, lai eh, būtu tātad pienācīgi apmācīt šie cilvēki, kas izmanto dronus, arī tad, ja runa ir par, piemēram, lauksaimniekiem, kas to izmanto savā darbā. Uh, Tātad mēs vēlamies pārskatu, un uh, no otras puses mēs nevēlamies sasaistīt rokas uh, likumdevējiem, lai nebūtu tā, ka mēs uh, pieprasam kaut ko neapzinoties, mm, kā šī nozara varētu attīstīties, jo tā mainās jau šobrīd, kad mēs par to diskutējam. Mūsu darbs ir sagatavot ietvaru, lai viņi varētu šajā ietvarā darboties. Un tādējādi mēs iegūsim, uh, protams, ieguvēji būs visi šajā jomā. Tas arī būtu uh, viss no manas puses, un es zinu, ka ēnu referenti noteikti varē, vēlēsies izteikties. Es priecājos arī, ka komisijas pārstāvi ir ieradušies. Liels paldies par uzmanību. Paldies priekšsēdētā. Pīvien dank. Čekie Foster. Paldies Čekie eh, eh, Fosterē, un tagad Bruno Mizelie. Merci. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties uh, Fosters kundzē par veikto darbu un par uh, sagatavotajiem kompromisiem, kuri palīdzēja strauji virzīties uz priekšu un rast vienprātību šādā svarīgā jautājumā. Nu, es uh, uzskatu, ka mums uh, šis darbs ir pēc iespējas ātri jāpabeidz, tas ir būtisks. Un tikai gribēju vēl piebilst, ka ja es atbalstu kopumā par ietvaru, tad jāsaka, ka mēs sākam būtībā no baltas lapas, un tas ir kaut kas neparasts. Mums, Eiropiešiem, ir jāizveido šis regulējuma ietvars, mēs būsim pirmie pasaulē, šī attīstība ir ļoti strauja, operatoriem ir neierobežota iztēle, ir dažādi pielietojumi uh, bezpilotu lidaparātiem gan sabiedriskā ēdināšanā, gan uh, citur. Un mēs esam pirmie šajā jomā, mēs varam ar to lepoties, un tādēļ mums arī ir jāapsteidz citi. Un kad šis regulējums tiks uh, izstrādāts, tad uh, būtu tā jāpopularizē visā pasaulē, jāpanāk tās ieviešana. Ir jānodala arī rekreatīvā un profesionālā bezpilotu lidaparātu lietošana. Ir jānosaka kopīgs noteikumu kopums, bet eh, tāpat laikā ir jāņem vērā potenciālais apdraudējums vai risks, kas varētu rasties izmantojot bezpilotu lidmašīnas. Piemēram, uz ceļiem automašīnas un krāvas auto ievēro vienus un tos pašus ceļu satiksmes noteikums, kaut arī vadītāju um, apliecības ir atšķirības. Un, uh, protams, um, uh, šeit ir iespējama civila un militāra uh, pielietošana šīm uh, bezpilotu lidmašīnām. Vēl tāds piemērs, kas varbūt ir nedaudz pārspīlēts, eh, kad tika iz, vispirms tika izgudrots fotoaparāts, pēc tam tika uh, ies, radīt iespēja pievilkt tuvāk kadrus, bet tas jau nenozīmē, ka mēs varam bez ierobežojumiem fotografēt kaimiņu peldbasēnus. Tā tomēr ir eh, noteikti spēles noteikumi. Tā tad ir nepieciešams nepieciešami noteikumi, kas regulētu šīs uh, nozars attīstību. Tehnika, tehnoloģija attīstās strauji un tādēļ šī joma ir jāregulē Eiropā. Tas uh, būtu jādara Eiropas gaisa attīksmes drošības aģentūras paspārnē. ETP uzskata, ka regulējumam ir jābūt tādam, kas veicina šīs nozars attīstību, bet tāpat laikā Eh, šai aģentūrai, ja tā īsteno eh, šādu pāraudzību, tai ir jāpiešķir arī atbilstoši līdzekļi, lai nenotiktu eh, administratīvā bloķēšanās, ja atbildošai, neatbilstošai iestādai nebūtu pietiekami līdzekļi, lai veiktu savus uzdevumus. Mēs uzskatām, ka šīs nozars attīstība veicinās arī darba vietu radīšanu Eiropā. Paldies! Nākamais runātājs Janus Semke. Paldies. Vēlējos teikt, ka mēs apzināmies, ka mēs pirmo reizi pievēršamies tai tēmai, un tādēļ mums ir jānodrošina pēc iespējas augsta re, e, ziņojuma kvalitāte. Un mani priecē tās, ka pēc uh, mēnešiem ilga darba mums ir izdevies izveidot kopīgu ziņojumu. Es augstu vērtēju Fosters kundzes veikumu. Viņa no daudziem iesniegtajiem grozījumiem ir izveidojusi Uh, tātad uh, tādus konsekventu dokumentu bija sākumā iesniegt 153 grozījumi, no Lībe komitejas bija saņem 22 grozījumi, un pēc tam tika izveidot 13 kompromisu grozījumi. Es sociālistu un demokrātu grupas vārdā ierosinu tos atbalstīt. Mūsu vakardienas uh, grupas sanāksmē mēs tā nolēmām. Eh, jāsaka, ka šie bezpilotu lidaparāti, kā tehnoloģija attīstās ļoti strauji, bet pastāv arī zināmas briesmas, jo šī tehnoloģija rada jaunus apdraudējumus. Un mūsu pienākums ir tos uh, uh, ņemt vērā un domāt par drošību. Katru dienu mēs saņemam ziņas par to, ka lidostu tuvumā ir manītas bezpilota lidmašīnas un šeit pastāv arī mm, sadursmju draudi ar lidmašīnām. Tāpat vēl viens apdraudējums. Daudzi cilvēki uzskata, ka bezpilota lidaparāti Eh, darbojas plašsaziņas līdzekļu vai detektīvu aģentūru labā, lai vāktu informāciju par cilvēku privāto dzīvi. No likuma viedokļa tas ir nepieļaujami. Tāpat vēl viens jautājums, par ar, ko arī notiek diskusijas proti. Vai Eiropas Savienības regulējumam būtu jātiec uz tikai, tikai uz komerciālo dro, eh, pašu eh, dronu izmantošanu vai arī uz uh, rekreatīvo uh, izmantošanu. Runājot par drošības apsvērumiem, mēs nedrīkstam būt pārāk iecietīgi un nav vienalga, vai bezpilota lidaparāts tiek izmantots komercnolūkiem vai uh, Uh, rekreācijai. Un, uh, ja šāds aparāts lido, tad, uh, nu, tās apdraudējums varētu būt vienāds abos gadījumos. Un mums visi šie aspekti ir jāņem vērā ierosinātajā regulējumā. Un, uh, Vēl noslēgumā vēlējos teikt, mani eh, priecē tas, ka mūsu darbs tuvojas noslēgumam, un es vēlētu lūgt eh, priekšsēdētājam. Um, eh, Eiropas komisijas darbiniekiem mūs vajadzētu informēt, kas notiek šai jomā komisijā. Mēs, protams, sagatavojam svarīgu uh, atzinumu, bet komisijai jau ir šis jautājums arī jārisina. Mēs gribam zināt, paldies, priekšstādātājs. Saka, protams, debāšu noslēgumā vienmēr uzstājas arī komisijas pārstāvs un vispirms jūs izsakāties savās debatēs. Paldies, Miltenberg kungs. Paldies priekšsādātāji. Vispirms vēlējos sirsnīgi pateikties Fosters kundzei par lieliski veikto darbu un citiem ēnu referentiem, kur strādāja pie, ēnu, eh, pie mm, grozīju, kompromisu grozījumiem. Ir sagatavoti precīzi kompromisu grozījumi un es eh, ceru, ka eh, angļu literatūrā ieies uh, slavenā frāzē, pateicoties Fosters kundzes pūliņiem, dronēt vai nedronēt, nevis būt vai nebūt, kā tas ir bijis līdz šim. Un mēs ar apņēmību atbildēsim jā uz šo jautājumu un dosim arī ieteikumus Eiropas komisijai EASA, e, starptautiskai civilās aviācijas e, organizācijai un citām atbildām iestādēm par to, kā bezpilota e, lidaparāti var lidot Eiropā. Tāpat ir jādomā par privātās dzīves un datu aizsardzību, un šie ieteikumi ir labi, un domājot par grozījumiem, es uzskatu, ka mums lielā mērā ir jāņem vērā lība ieteikumi, un tie jau lielā mērā ir iestrādāti kompromisu grozījumos. Runājot par kompromisu grozījumiem, jā, tie ir kompromisi. Dažkārt pēc uh, pārdomām pēc mierīgas um, nedēļas nogales ienāk prātā, ka tomēr būtu šis tās jāprecizē, un esmu sagatavojis uh, arī grozījumus, ko iesniegšu jums rīt, runājot par devīto kompromisu grozījumu attiecībā uz 20. punktu. Es domāju, ka šeit ir jāprecizē, ka uh, runājot par uh, lidostām un Uh, bezpilota lidaparātu lidošanu lidostas tūmā. Šeit ir jāizmanto īpaša tehnoloģija, kas noteiktu, ka šādi lidaparāti ir lidostas teritorijā un novērstu to tuvošanos. Tāpat ir, uh, esmu paredzējis iesniegt arī grozījumus par uh, šī regulējuma īstenošanu. Mēs runājam par likumiem un noteikumiem. Uh, Tad būtu jāaicina Eiropas komisija un arī dalību valstis, lai tās sāktu vismaz domāt par to, kā šos tiesību aktus nākotnē īstenot, kā panākt, ka tie tiek ievēroti. 133. 134. grozījums tādēļ ir būtiski, jo tur ir runāts par to, kā panākt, lai šie tiesību akti tiktu ievēroti. Paldies, nākamā runātāja Mēja Kilonen. Paldies, priekšsēdētāji. Es nolasīšu mūsu ēnu referents Katarīnas Konečnas vēstuli Godātie kolēģi, man prieks par to, ka mums izdevies vienoties par vairākiem labiem kompromisa grozījumiem. Rīt varēsim nosūtīt šo ziņojumu tālāk. Eiropas komisijai ir jāzina, ka šo jautājumu mēs neuzskatām tikai par tehnisku jautājumu, bet arī par cilvēktiesību jautājumi, tīpaši runājot par uzraudzību un izspiegošanu. Komisijai ir jāapzinās, ka uh, tehnoloģijas, kas tik strauji attīstās, ka praktiski likumdevējiem nav iespējams uh, uz to visu uh, efektīvi reaģēt. Uh, šie bezpilota lidaparāti nepazīst robežas un tādēļ ir jāņem vērā arī e, dalību valstu viedokļi, bet ir jāīsteno visa Eiropas pieeja. Uh, Šobrīd uh, kameras ir tik mazas, ka tās var uzstādīt uz lidojošiem objektiem, un tas situācija vēl vairāk sarešķi. Ir jānošķir situācijas, kad uh, Uh, lidap, šie lidaparāti tiek izmantoti darbam, bet ir jāvēršās pret situācijām, kad uh, šie lidaparāti tiek izmantot cilvēku tiesību pārkāpumu īstenošanai vai arī var izraisīt uh, negadījumus. Un tādēļ ir nepieciešams uzstādīt tehnoloģiju detect and avoid un ja katrai uh, valstī būs sava sistēma, tad šī drošības vide nebūs optimāla, un komisijai visi šie aspekti būtu jāņem vērā. Pateicos jums visiem par labo sadarbību, un it īpaši referents uh, kundzei uh, Fosterei. Paldies, Katerīna! Merci, monsieur le président. Je tiens. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es atvainojos Kelis Devora manu kolēģi vārdā, viņš nevar būt klāts. Viņš man lūdz runāt viņa vārdā. Tātad zaļo grupas ekoloģistu vārdā. Viņš vēlas vispirms pateikties jums, Fosters kundze. Tas ir uh, cildinošs darbs, uh, eh, viešas cerības un jūs esat arī radusi kompromisu tais jautājumos, kas mums ir īpaši svarīgi. Es atgādināšu, skaidri jāsaka, mums šodien nepieciešami tiesība akti Eiropas līmenī, kad mēs runājam par bezpilotu gaisa kuģiem. Šī tiesība akti nedrīkst kompromitēt, un to arī jūs kompromisā redzams. Uh, datu aizsardzības jomu, tā ir svarīga. Mēs iesniedzām grozījumus, tas ir iekļauts jūsu kompromisā, tas mums ļoti svarīgi. Tas viss attiec uz uh, bezpilotgaisa kuģu lidojumiem. Šie lidojumi tiek uzskatīti par bīstamiem tādās vietās kā atomelektrostacijas vai ķīmisko vielu rūpnīcas un tam līdzīgi. Uh, mēs iesniegsim motisku grozījumu, lai jums parādītu, cik lielā mērā šī jaunā tehnoloģija bezpilota gaisa kuģi varētu būt jauns solis Eiropas likumdošanā, īpaši attiecībā uz globālo revolūciju, tā varētu sacīt. Tā tad, piemēram, šie gaisa kuģi var novērot klimata izmaiņas, gaisa piesārņojumu, trokšņu līmeni un tā tālāk. Tas ir uh, mutiskais grozījums, par kur balsošanu notiks rīt. Katrā ziņā par ziņojumu kopumā mēs esam gandarīti un mēs, protams, atbalstām visus kompromisus. Paldies! Vielen Dank! Jetzt Christine Revodalon. Tos paldies, tad Kristīne Revodalon. Paldies! Arī es no savas puses vēlos pateikties Osters kundze par darbu, kas paveikts pie šī ziņojuma attiecībā uz šo ļoti svarīgo faktoru civilajā aviācijā nākotnē. Liels paldies un paldies arī Jāna referentiem un visiem deputātiem par viņu paveikto darbu un par šiem kompromisiem, kas piedāvāti. Tie ievērojami uzlaboja šo ziņojumu, kas mums tika piedāvāts. Tas ataino, cik lielā mērā šis temats interē, interesē šīs komitejas locekļus. Drošības jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, jo galvenokārt te ir nepieciešama īpaša uzmanība attiecībā uz veselotas līdeprāta izmantošanu un kontrolēšanu. Un te ir runa arī par komerciālo un a, amatieru gaiskuģu mm, lietošanu. Šāda gaiskuģa izmantošana ir e, ekonomisks potenciāls un arī var piedāvāt jaunas darba vietas Izmantošanas izšķiršana ļauj izmantot šos kuģus visā Eiropas teritorijā. Bezpilota gaisa kuģi eh, var tikt uh, normēti, ņemot vērā mūsu privātuma aizsardzības standārtus, un līdz ar to šie gaiskuģi ir izmantojami. Mums ir iespēja uzdot jautājumu komisijai, vai būs īpaša direktīva attiecībā uz bezpilotu gaisa kuģiem vai vienkārši par izja eh, kompetenci paplašināšanu. Katrā ziņā bezpilotu gaisa kuģiem ir jābūt iekļautiem visā gaisa kuģu pakotnē. Paldies! Tenesis Dominik Rikē. Paldies, nākošais Dominiks Rikē. Paldies, priekšstādātāji. Es pavisam īsi eh, atsaukšos uz tam uh, uz tiem apsveikumiem atkārtošu Džekija Fosters. Eh, Džekijai Fosterei par viņas lielisku paveikto vēlos uzsvērt gan nepieciešami, gan grūtības. Mm, ir nepieciešams eh, civilajā tehnoloģijā, kas ir parādījusies to reglamentēt, ņemot vērā šīs tehnoloģijas gan pozitīvos, gan negatīvos aspektus, un to ir nepieciešams to iestrādāt harmonizētā, saskaņotā Eiropas ietvarā, uh, tieši attiecībā uz veselas gaisa kuģiem. Tāpēc šis ziņojums ir ļoti svarīgs. No vienas puses tas kontrolē šo gaisa kuģu izmantošanu un arī veicina attīstību šai jomā, šai rūpniecībai Eiropas līmenī. Un lielās grūtības ir saistītas ne tikai ar to, kā ir jāizveido saskaņots likumdošanas ietvers. Es saprotu, ka Fosters kundze to un citi referenti to darījuši ar uh, ar eh, sekmēm, bet eh, tās ir, eh, šīs tehnoloģijas var attīstīties un var rasties jauni draudi. Referents pieminēja arī drošību, tagad var runāt arī par drošumu, jūs zināt, ka pat laban uh, drošība nav visaugstāja līmenī un šis aspekts var izrādīties ļoti sarežģīts, taču iespēja izstrādāt dzinējus, kas būtu uh, Eh, visi vēl jau jaudīgāki eh, un šie aparāti būtu arvien mazāki un ar eh, pārvadāšanas spēju ar vienu iespējīgāk, tad beig beigās var izstrādāt īpašas automātisks ieroči vai, am, vai munīciju, kas var apdraudēt civilo drošību. Tā ir pirmā problēma. Un otrā problēma ir saistīta ar grūtībām starp uh, Eh, amatieru izmantojuma un profesionāliem mērķiem izmantojuma nošķiršana. Cilvēks ar vienkārši viedēju, viedo tālruni var vadīt bezpilotu gaisa kuģi, un eh, tad var izrādīties, ka šāda gaisa kuģi vadīšana var pat ap, um, apdraudējums. Tātad te ir dažāda veida problēmas lielā problēma, to arī sacīja Fosters kundze, ir izstrādāt tādu ietvaru, kas būtu gan vispārīgs, gan nebūtu pārāk ierobežojams un tomēr būtu arī gana elastīgs, eh, spētu sakot, tehnoloģiskam progresam. Jāsaka, no vienas puses esmu pārsteigts par to, ko bezpilota gaisa kuģi var eh, panākt, un no otras puses tas man arī biedē. Tātad no vienas puses mums ir jāvirza tālāk likumdošana, šī ideja, bet līdztekus tam mums arī jākontrolē, kā šī joma attīstās, un es saprotu, kādas šeit ir grūtības, un Džekija Fosteri ļoti labi to ir īstenojis, un es ceru, ka nākotnē mums būs tikai labi pārsteigumi, nevis slikti. Paldies! Danke sehr, die nächste ist Marie-Christina. Paldies, nākošā lūdzu ir Marina Kristīna Anatū. Paldies, priekšstādātāji, paldies, Fosters kundze, par jūsu ziņojumu, kas, protams, ir ļoti interesants un svarīgs, un galvenokārt nu šajā kontekstā. Taču man ir daži komentāri sakam. Es uzskatu, ka šis teksts par spīti visa atbildību uzliek dalībvalstīm tieši tāpēc, ka ir strateģiska nozīme bezpilota gaisa kuģa izmantošanā, eh, policijas vajadzībām un drošības vajadzībām. Es domāju, ka Eiropas Savienība nedrīkst izvirzīt kopīgas prasības attiecībā uz drošību. Jā, bezpilota gaisa kuģi var uh, būt svarīgi dalību valstīm, viņa teritorijā aizsardzībai, civilējai drošībai, tam līdzīgi. Tāpēc uh, dalību valstīm būtu jāspēj pašām izstrādāt tiesību akšai jomā, uh, nenonākot pretrunā uh, Eiropas Savienības tiesību aktiem. Katrā ziņā uh, grozījumi numur 80 un 93 atstāja dalību valstīm uh, ekskluzīvās kompetences regulēt bezpilotu gaisa kuģu darbību. Tā kā bezpilotu gaisa kuģi potenciāli var būt uh, liela draudi, te es domāju īpaši par uh, šādiem gaisa kuģiem, kas ir uh, redzēti virs uh, Francijas atoma elektrostacijām un jāņem vērā arī, ka teroristi var izmantot šos gaisa kuģus. Un trešajā pantā ir minēta um, bezpilota gaisa kuģa izmantošana no Izraels puses. Jā, Izraels armija bezpilota gaisa kuģis uh, plaši izmanto arī pret civiliedzīvotāju un saskaņā ar Palestīnas nevalstiskās organizācijas ziņojumu 70, 164 eh, palestīnas iedzīvotāji gājuši bojā, kad Izraela uzbruka Gazē. Un uh, arī Sīrijas, virs Sīrijas teritorijas uh, lido bezpilota gaisa kuģi bez kādas atļaujas. Es piedāvātu lai trešajā rezolūcijas priekšlikuma pantā tiktu um, iestrādāts šis izvēles risinājums, tāpēc mēs iesniedzam 43. grozījumu. Paldies, Pēters Lundgrens, lūdzu. Tak för det, ordförande, och eh, jag vill också... Paldies, priekšstādātāji. Arī es no savas puses vēlos pateikties referentē par viņas eh, darbu. Uh, Un te es redzu, ka tiek novilkta robežšķirtnis starp amatieru šo gaisa kuģu izmantojumu un citādi profesionālu izmantojumu. Tagad jautājums, kuru, kuru no šīm jomām var vairāk regulēt. Runājot par amatieriem, kas izmanto šos gaisa kuģus, tas tiešām ir apkaunojuši, jo šis tirgus ir uh, vienkārši pilnīgi pārblīvēts ar šādiem priekšmetiem. Pirms dažiem gadiem vēl tādas preces nebija nopērkams, un tagad tāda ir ļoti daudz un dažādi var rasties jautājums, eh, kāpēc tā ir, vai cilvēki vēlas filmēt, eh, eh, fotografēt. Nē, patiesībā cilvēkiem patīk manipulēt šādas bezpilota gaisa kuģus. Ir šāda gaisa kuģi, kas tiek izmantot privātām vajadzībām, paredzot iespēju filmēt un fotografēt. Bet šeit, protams, ir problēma ar cilvēku privātumu tiesību ievērošanu Zviedrijā, piemēram, šādi lidojumi bija virs plūdmals, un tad, protams, rodas jautājums, kā varētu kontrolēt šādas parādības. Un tad ir arī vietas, kur var uh, lidināt šāds gaisa kuģis, arī ne, mm, pie lidlaukiem, un bieži vien šie gaisa kuģi ir ļoti dārgi, īpaši viņu zinēju dēļ var, protams, paredzēt arī lētākus gaisa kuģus. Un ir jāizliedz šādu gaisa kuģu izmantojums pie lidostām, lai nebūtu problēma nākotnē. Paldies! Vielen Dank, un jetzt Gesine Meissner. Paldies, un tagad Gesine Meissner. Jā, paldies priekšsēdētāji. Lielas paldies arī Džekijai Fosterai un visiem pārējiem, kas izteicās līdz šim. Nu, jāsaka, es vēlētos atsaukties to, ko teica Dominiks Rikē. Jā, tā ir jauna attīstības joma, kas ir saistīta ar daudziem aspektiem. To ar šiem droniem var uh, izspiegot, un eh, tāpēc ir nepieciešams parūpēties par datu aizsardzību, un, protams, arī šos dronus var izmantot profesionāli, piemēram, piegādēm un uh, citās jomās, kas varbūt vēl nav izstrādātas, un, piemēram, arī satiksmē, un tos var izmantot arī gluži vienkārši uh, kā rotaļlietas, kā Džekija Foster tos nosauca, uh, tātad uh, baby droni, jeb uh, droni rotaļlietas, un mums ir jādomā par to, kā šie visi droni tiek izmantot Eiropas Savienībā. Un, protams, tas ir saistīts ar datu aizsardzību un drošību. Drošība ir ļoti nozīmīga. Droni, kas tiek izmantoti um, dažādās nozarēs, protams, arī dažādi maksā. Protams, ja runa ir par Eh, ja runa par droniem, kas tiek izmantot rotaļām, tad te varbūt nav eh, vēlmes eh, tērēties, lai nodrošinātu drošību, bet mums ir jāparādz noteikti noteikumi likumdošanā, kas attiecīgi tiek iestrādāt komisijas aviācijas pakotnē. Mums, protams, nevajadzētu domāt par pilnīgi visu, kas lido, jo gal galā baloni arī lido, bet par spīti visam mēs varam izstrādāt sistēmu, um, arī pavisam vienkārši sistēmas, teiksim, ar uh, staru uh, palīdzību, kur ir iespējams atpazīt šīs, uh, lidojo, šos lidojošos objektus un lai netikt apdraudēt nekādā veidā drošība. Es domāju, ka tas noteikti ir nozīmīgi aviācijas pakotnei, mums ir jānodrošina tas, lai viss tas, kas e, lido gaisā, tik tiešām drīkstētu lidot un lai mēs varētu arī visu atpazīt, jo pretējā gadījumā e, mēs nonāksim strupceļā. Paldies! Paldies un tagad vārds e, Marksam Rāharam no mums ģenerāldirektorāta. Jūs varbūt arī varētu mums informēt, kā tad tur ir ar šo aviācijas pakotni. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies visiem, kas izteicās pavisam uh, īsi no komisijas puses. Es domāju, ka tieši pirms diviem mēnešiem mēs tikāmies, lai diskutētu par šo ziņojumu pirmo reizi, un es priecājos par to, ka eh, atvaļinājumā esat darbojušies ļoti aktīvi. Tāpēc man būtu tikai daži sākotnēji komentāri. Pirms es uh, izsaku komentārus par konkrētiem grozījumiem. Es domāju, ka uh, Mēs apzināmies, ka uh, ir jārīkojas steidzami, un dalībvalsts aicina komisiju sagatavot kopīgus noteikumus, un komisija priecājas par uh, šo atbalstu, kādu sniedz trans uh, komiteja. Mēs priecājamies arī par sadarbību starp uh, ziņojumu sagatavotāju un ēnu referentiem, un to, ka ir izdevies politiskajām grupām vienoties par kopīgu nostāju. Uh, Tātad šī uh, eh, ģeo ierobežošana un drošības pasākuma, kas uh, nodrošinās to, ka tiek palielināta drošība, bet ļaus arī uh, policijai vai uh, datu aizsardzības iestādēm nodrošināt to, ka tiek ievērot privātuma noteikumi. Tas attiecināms uz visiem droniem, neatkarīgi no viņu svara un neatkarīgi no viņu darbības riska. Tāpēc uh, 75. grozījums par uh, Eh, robežu švītrošana ir tik svarīgs. Otrakārt, drons ir um, globāls biznes, kam nepieciešama arī globāla pieeja, tāpēc mums ir nepieciešams kopumā harmonizēt šo Eiropas Savienībā, tāpēc arī jārus ir ļoti svarīga loma spēlējam, bet tas nevar noteikt saistošus noteikumus. Un eh, saprātīgi Eh, ir nepieciešama arī saprātīga vidi investīcijām, tāpēc ir jāparedz tas, ka EASA izstrādā šos noteikumus eh, pienācīgā veidā par saistošiem noteikumiem. Mēs priecājamies par grozījumu numur 5 un 6, kas eh, ļauj panākt līdzsvaru starp jārus un EASA procesu un papildina viens otru. Droni mums ļauj darboties tādās jomās, kurās nebija iespējams darboties ar um, pilotu gaisa kuģiem un um, jāpadomā par risku, kas ir līdzvērtīgs um, pilotu gaisa kuģu jomai. Mēs priecājamies par septīto grozījumu, kas uh, atbalsta šo paradigmas izmaiņu, un mēs vēlētos teikt, ka Nav svarīgi, vai mēs runājam par komerciālu, profesionālu uh, vai izklaides nolūku izmantošanu. Un visbeidzot, noteikumiem ir jānodrošina pienācīgs aizsardzības līmenis uh, pilsoņiem, domājot par drošību, uh, privātumu un citiem aspektiem. Mums ir jāparādz konkrēti pasākumi, kā šī geofencing, geoierobežošana. Mēs pilnībā atbalstam šādus grozījumus, kas pārēc konkrētus uh, priekšlikumus, uh, piemēram, numur 8. Un komisija pilnībā atbalsta šo ziņojumu, un tas noteikti um, dosies, ka tajā virzienā, kurā mēs virzīsimies šajā jomā, mūsu dienas strādā pie šī priekšlikuma eh, par droniem, kas būs daļa no aviācijas pakotnes, par kuru lēmums tiks pieņemts, ja kas tiks pieņemts līdz gada beigām. Un es priecājos arī, eh, ka var atbildēt jums par to, ko tad komisija darīs. Mēs domāsim par aviācijas drošību, bet arī par citām jomām, kā jau es teicu Mums nav eh, tik daudz laika, tāpēc šis priekšlikums būs gatavs līdz gada beigām. Paldies! Lielas paldies! Un tagad noslēgumā vēl vārds Čekie Fosterē. Lielas paldies priekšsēdētājiem, paldies par komentāriem, kurus izteica ne tikai Jāna referenti, bet arī citi kolēģi eh, no mūsu komitejas šodien. Lielas paldies arī komisijai par komentāriem. Tikai daži punkti. Nu, protams, es saprotu, ka kolēģis tas varētu satraukt. Arno Tūkundze to pieminēja. Tas bija ļoti izšķirīgs punkts. Viņi runāja par nacionālām iestādēm, un to uzsver arī citi kolēģi, un komisija e, runa ir par daudz plašāku mērogu. Nav runa tikai par nacionālu līmeni. Protams, ka mēs sagaidām, ka dalībvalstu valdības uh, paredzēja suverenitātes noteikums, kas definēs uh, konkrēts pasākums, bet mums ir jāsaprot, ka tas ir milzīgs globāls pasākums. Un ar to būšu atbildējis uz jūsu jautājumu. Bet viens punkts, ko komisija nepieminēja, bet jūs par to runājāt iepriekšējā reizē. Runa ir par investīcijām. Mēs um, nerunājam par konkrētiem uh, skaitļiem. Mēs uh, runājām par 2020, apmēram 2020 Cezara Šī ir nozara, kas pieņems apmērā. Jūs minējāt šķiet 30 miljonus uh, eiro investīciju. Nu, es domāju, ka tas ir ļoti apsveicam un paldies jums par to. Vēl divi nelieli komentāri uzsvars ir uz rekreatīvu un komerciālu izmantošanu. Mēs nevēlamies sasaistīt rokas uh, eh, rekreā, uh, eh, rekreācijas izmantošanai, bet vienlaiks izmantojot gaisa telpu ir jādomā par to, kā mēs varam um, sasaistīt uh, to ar uh, lielākiem lidaparātiem. Un geofencing Jā, pavisam pamatot jūs to pieminējāt, jo, kā jau eh, daudzi no jums zina, ka um, pilots noteikti nevēlas sadurties ar šādām negaidītām ierīcēm um, gaisa telpā, un mums ir nepieciešams tehnoloģijas, lai bloķētu um, šīs ierīces, un tāpēc šī uh, geofencing ir tik svarīga nozara. Mums ir jādomā arī par kritiskajām infrastruktūrām, kas ir jāaizsargā, par visiem pilsoņiem, kas ir jāaizsargā. Tas arī būtu viss no manas puses. Nu, komentārs par uh, mutisko grozījumu no jūsu politiskās grupas. Uh, varbūt mēs varētu uh, kopīgi strādāt pie šī jautājuma ar jums šo pēcpusdienu. Un Es ceru priekšsēdētāji, ka um, balsošana rīt noritēs pavisam gludi. Bet es pateicos visiem, es domāju, ka mēs esam paveikuši lielisku darbu un uh, es ceru, ka balsojums to parādīs arī rīt. Paldies, komisija arī paldies. Jā, liels paldies. Balsojums rīt par šo jautājumu ir paredzēts pulksten deviņos. Un tagad nākamais punkts darba kārtībā jauni izaicinājumi turismam Eiropā. Mūsu referente ir Izabela de Monte, un es redzu, ka dažiem nav vietas zālē. Es aicinu jūs ieņemt vietas, kur ir zaļās kartītes. Tad jūs varēsiet arī klausīties tulkojumu. Ja deputāti ieradīsies, viņiem, protams, ir priekšroka, jums šīs vietas būs jāatbrīvo, bet pagaidām, kamēr šīs vietas ir brīvas, jūs varat izmantot tās un baudīt arī tulkojumu. Basen geht auch. Oh. Dann gebe ich, dann gebe ich jetzt. Tad vārds tagad, vārds tagad Izabelē de Monte. Grazie, Presidente. Eh, oggi abbiamo... Paldies, paldies priekšsēdētāji. Šodien mēs izskatīsim eh, trīs 150 iesniegtos grozījumus. Vēlos pateikties kolēģiem par aktīvo līdzdalību Īpaši paldies ēnu referentiem. Mums bija tiešām ļoti laba sadarbība. Pateicos arī sekretariāta darbiniekiem un visiem kolēģiem, kuri ir devuši savu ieguldījumu. Mums notika vairākas sanāksmes, un es domāju, ka mums izdosies panākt labu gala rezultātu iekšējā tirgus kultūras un izglītības komitejā arī vēlētos pateikties par uh, viņu ieguldījumu. Mēs uh, ņēmām vērā kompromisu grozījumos arī šo komiteju ierosinājums. Esmu pārliecināta, ka mūsu darbība turisma jomā nevajadzētu apstāties pie uh, partiju politiskām robežām, bet gan uh, iekļaut visus politiskos spēkus, mums uh, šai jomā ir nepieciešama vienprātība. Um, šos kompromisu grozījums varētu iedalīt trīs daļās. Pirmajā daļā ir uh, runa par Eiropas kultūras mantojumu un tā saglabāšanu, UNESCO kultūras objekti, uh, multikulturālisms un e, reģionālā kultūra. Tas vienmēr tiek iekļauts mūsu mērķos, tālāk Eiroportāls, kur ir informācija par svarīgākajiem pasākumiem, tāpat apmācība un informācijas sniegšana jauniešiem, lai veicinātu viņu e, iespējas atrast darbu nākotnē. Mums ir eh, jāpievēršas jauniešu bezdarba jautājumam, jo bezdarbs vissmagāk skar tieši jauniešus. Runājot par finansējumu, būtu jāparādz īpaši budžeta postenis turismām, nevajadzētu sadalīt šo finansējumu par dažādām programmām. Uh, Tāpat ir nepieciešama lielāka atklātība, un šie dokumenti arī ir jāiztulko visās oficiālajās valodās. Un uh, vairāk kārt tiek atkārtot, cik svarīgs ir tulkojums, ka uh, visam ir jābūt pieejamam visās oficiālajās valodās. Tāpat ir jā padara Eiropa pievilcīgāku turistiem, jārunā par mūsu unikālo kultūru, staudabīgo kultūru, tāpat par uh, lauku teritorijām, kalniem, salām, par uh, uh, to, kā pārvarēt turisma sezonālo raksturu un kā radīt ilgspējīgas darba vietas šajā nozarē. Tāpat jādomā, kā piesaistīt gados vecus cilvēkus un uh, cilvēkus ar invaliditāti. Mums ir jādomā par turismu, kas būtu adresēts visām iedzīvotāju grupām. Tāpat, ja mēs īstenojam visaptverošu pieeju, tad varam nodrošināt arī sadarbības starp dalību valstīm nepieciešamas publiskās un privātās partnerības, jāizmanto Eiropas uh, līdzekļi, jādomā par ilgtspējīgu turismu un uh, ekoloģisko turismu, Tāpā jāveido veloceliņi un vēl citi pasākumi tiek ierosināti. Protams, šeit nav vienprātības par to, kā labāk virzīties uz priekšu, bet mēs visi vēlamies vispirms izvērtēt ietekmi, pirms tiek pieņemti kādi uh, noteikumi vai tiesību akti. Šobrīd šos jautājumus risina dalību valsts autonomā veidā. Tāpat jādomā par patērētāju aizsardzību, par uh, koplietošanas ekonomiku un citiem aspektiem. Es nevarēju ņemt vērā kompresa grozījumos visus iesniegtos grozījumus, bet mums bija tiešām viela eh, pārdomām, un es vēlējos saglabāt dokumentu sākotnējo ievirzi. Protams, atsevišķus punktus mēs varētu apspriest arī vēlāk un varbūt rīt eh, vienoties vēl par papildu grozījumiem. Es arī daudz ko mācījos šai darba procesā, esmu pateicīga visiem kolēģiem un ceru, ka rītdien mums izdosies panākt rezultātu, ar ko viss būs apmierināts. Paldies! Tālāk, nākamā runātāja Klaudijā Montero Derguja. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi! Vispirms vēlējos pateikties referents kundzei Demontei par uh, sagatavoto ziņojumu un arī vēlos viņai pateikties par šo uzrunu, ko viņa teica. Nu jā, bija iesniegts 351 grozījums un mums izdevās to visu reducēt tikai uz 21 kompromisu grozījumu. Es ceru, ka eh, dokumentām būs plašs deputāta atbalsts. Eiropas turismam jāsaskaras ar vairākiem izaicinājumiem par dalīšanās ekonomika, digitalizācija, Eiropas zīmola izveide un finansējuma nodrošinājums. Tie ir galvenie izaicinājumi. Ja mēs runājam par turisma nozari, nedrīkstam aizmirst, ka 90% no šīs nozares uzņēmumu ir uh, mikro uzņēmumi un MVU. Tāpat jādomā par piekrastes un jūras turismu. Tie, tas ir viens no zilās ekonomikas pīlāriem. Un uh, tie būtu jāiekļauj 14 pasākumos, prioritāros pasākumos, jāizveido pasākumu īstenošanas grafiks, Uh, trešā daļa turismu uzņēmumu Eiropā ir tieši saistīti ar piekrastes reģioniem. Šeit ir runa ne tikai par pludmalēm un sauli, bet ir arī dažādi citi piedāvājumi, piemēram, daba, uh, ūdens sports, gastronomija un citi. Mēs domājam, ka šeit varētu panākt arī sviras efektu, sniedzot atbalstu pašvaldībām, kas atrodas piekrastes reģionos. Un vēl viena lieta, par ko vēlējos runāt, proti, kā nodrošināt uh, to, lai attālie reģioni būtu savienoti ar uh, transporta uh, maģistrālēm. Kā nodrošināt sakars ar šiem attāliem reģioniem. Un šeit ir dažādi risinājumi, jo šie reģioni ir atšķirīgi no uh, tiem reģioniem, kas atrodas uh, valstu centrā. Tātad šeit ir nepieciešama īpaša stratēģija. Šeit uh, nevar būt tāda stratēģija, kas būtu transnacionāla, bet mums ir nepieciešama tāda stratēģija, kas ieklausās visos dalībniekos, arī reģionos un uh, Eiropas zīmola popularizēšana būtu jāfinansē arī no privātiem līdzekļiem. Nevar visu balstīt tikai uz valsts finansējumu. Mums ir jāiet, uh, jāmācās no ASV un Kanādas, kā tās uh, atbalsta savus zīmolus. Mums ir jāpiestaista vairāk turistu Eiropai jāpiesaista turistus reģioniem, kas šobrīd nav tradicionālie um, ceļojuma galamērķi. Runājot par jauniešiem, gribu atbalstīt uh, referents teikto. 45% strādājošo šai nozarē ir jaunieši. Mums ir jārisina jauniešu bezdarba problēma Un uh, šī ir viena no smagākām problēmām šodien Eiropā. Tāpat jādomā par finansējumu nodrošināšanu daudzgad finansu schēmas ietvaros. Turismu nozari nedrīkst atstāt novārstā, jo tam tā ir ļoti liels potenciāls uh, Tas var radīt lielu pievienoto vērtību dalību valstīs un radīt ilgspējīgas darba vietas. Rītdienas balsojumam mums ir izcils izējas punkts kopīgam darbam, lai mēs varētu veikt tos pasākums, kas Eiropai ir nepieciešams, lai, nepieciešam, lai veicinātu turismu nozars attīstību Eiropā. Paldies, tagad Rozalatos. Thank you. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos uh, uzteikt Demons kundzi par lieliski sagatavoto ziņojumu un par lielisko sadarbību. Pateicos visiem ēnu referentiem. Gribēju pievērsties tikai vienam jautājumam, kas nav atrisināts, proti, kā nodrošināt koordināciju. Kā jūs zināt, Eiropas Savienībai nav um, likumdošanas pilvar, pilnvaru turisma jomā, un tādēļ ir uh, grūtāk īstenot koordināciju starp dažādiem spēlētājiem. Šo uh, koordināciju organizē komisija. Jautājums, vai pašreiz izmantotie koordinācijas modeļi ir tie labākie. Tādēļ es Alde grupas vārdā ierosinu mutisku grozījumu, aicināt komisiju eh, rast veidu, kā nodrošināt efektīvu koordināciju un sadarbību šai nozarē. Aicinu kolēģus atbalstīt manas grupas priekšlikumu. Paldies tagad Māja Kilonena. Paldies, priekšsēdētāji. Es neatkārtošu to, ko kolēģi jau iepriekš teica, tie bija ļoti labi komentāri. Es gribu, protams, pateikties ē, referentei un ēnu referentei par izcilu veikto darbu, bet gribu pievērsties vienam izaicinājumam izaicinājumam, ar ko mēs saskarsimies tuvāko gadu laikā turisma nozerē, proti vīzas, vīzu politika. Tas ir liels uh, šķērslis, un mums jāskatās, ko dara Austrālija, ASV un citi partneri attiecībā uz savu vīzu politiku, lai piesaistītu turistus no Āzijas. Paldies. Jā, par šo jautājumu mēs jau komitejā esam runājuši, tas ir ļoti svarīgi, un tagad vārds Karimai Delī. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzstājos kolēģis Džils Evansas vārdā, un man ir vairāki komentāri. Vispirms gribu jūs uzteikt par jūsu veikumu. Mums ir bijis ļoti laba sadarbība un uh, līdz ar to uh, šeit ir pozitīvs skatījums uz uh, ekoloģiju, tāpat jāsaka, turisma situācija ir mainījusies, tradicionālā turisma vietā nāk ilgtspējīgs turisms, Uh, tāpat uh, ir jārunā par kultūras mantojumu, jādomā saglabāšanu par to, kā uzņēmt cilvēkus ar ierobežotu mobilitāti. Jūs uh, ziņojumā runājat par maziem vidējiem uzņēmumiem, kam ir tiešām liela loma, it īpaši kalnu vai piekrasts reģionos bet jāsaka, ka jēdzienam klimata pārmaiņas ir jāparādās jūsu ziņojumā, jo ir uh, nākotnē paredzēta arvien lielāka saikne starp šo parādību un minētajiem reģioniem. Paldies! Liels paldies! Tagad Pēters Lundgrens. Tak for det, Åsande. Um... Paldies, priekšsēdētāji izjūt milzīgu cieņu pret visu to, kas padarīts eh, šī faila ietvaros. Eh, varbūt, ka eh, līdzekļus varētu izmantot citām vajadzībām. Turismam ir jāizriet no nacionālās kompetences jo viena vai cita apsvēruma dēļ uh, cilvēki grib doties uz kādu valsti, piemēram, uh, Zviedrijā, tā būs, uh, tie būs dabas skati, kamēr Spānijā varētu būt kultūras tradīcijas. Mēs redzam, ka ir taču ļoti dažādi iedzīvotāji, arī viņa intereses ir atšķirīgas. Nav no, tu. Paldies, Marija Kristīna Rotu Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Paldies referentam par šo lielisku paveikto darbu. Jā, protams, turisms ir Eiropas Savienībā ļoti svarīga nozara, un, protams, nākotnē turistu skaits tikai pieaugs. Taču, lai atbildētu uz, uz šo pieaugumu, vai jūs, referents, eh, kundze, uzskatāt, ka digitalizācija un uh, ekonomikas dalījums ir, ir labais. Uh, risinājums. Jā, tā varētu būt, taču tas nav vislabākais risinājums. Es domāju, ka lielākais izaicinājums, ar kuru saskars turis nozara gan tagad, gan nākotnē, ir nedrošība. Tās pieaugums tā ir īpaši smaga problēma, kas tieši skar turisma nozari. Ja šī problēma netiks drīz atrisināta, tad baidos, ka visiem šiem pasākumiem nebūs lielas jēgas. Turisti uzturs tikai tajās valstīs, kurās viņu drošība gan fiziskā, gan materiāla ziņā netiek apdraudēta. Bet uh, drošības tēls Eiropas valstīm ar vien samazinās, un pie tā vainīgi padaļai arī ir migranti. Daži, daži piemēri no Francijas par to, ka, ka palielinās nedrošība. Uh, bija tik milzīga uh, problēma uh, Francijā pirms diviem gadiem, ka ķīniešu turisti nolēma nedoties uh, luks viesnīcās. Arī ir problēmas, jo vairāk kārt uh, tās ir bijušas spiestas noraidīt uh, Parīzes uh, slikto slavu šai ziņa. Un arī cilvēki, kas bija apmetušies pie Notre Dame katedrālis eh, parādījās eh, apvienotās karalistes eh, presē. Un arī uh, reģionālā presē neska, uh, ziņo par nepatīkamām, nepatīkamiem incidiem, kur, piemēram, īrijas uh, turisti tika nodedzināti, kur sadedzināti, kur arī citai sievietei tika uzbruks un katrā ziņā uh, Uzbrucējs bija 24 gadu vecs bezpajumtnieks, arī bezpajumtnieks 24 gadu vecs Rumānis tika piedzīvoja uzbrukumu. Un arī Nicā ir bijis uzbrukums sievietei turistei, kas presēs, kā ir teica, ka viņa savu mūžu vairs kā Francijā kāju nespers. Arī nedrošība transporta līdzekļos ir uh, pamats bažām. Bieži vien e, turista būs, autobus arī tiek e, pakļaut uzbrukumiem, arī e, zādzības, kabatzāgļi veikalos un stacijās, un skaidrs, ka arī turisti par to runā, un es nerunāju vispār par uzbrukumu vilcienos skaidrs, ka tāda pilsēta kā Parīze šo drošības problēmu dēļ kļūst arvien nepopulārāka un tas smagi skar turismu nozara Eiropē, Eiropā arī ilgspējīgi. Drošība turismu ziņā ir galvenā problēma, ar kur saskars turisma nozara, un ir pamats bažām, ka nākotnē situācija tikai pasliktināsies. Šis svarīgais tēmats ir jauns izaicinājums, jo īpaši nozīmīgs, un arī šajā rezolūcijas projektā tas ir jāpiemina. Iespējams, ka visus šeit tas neinteresē, taču ticiet man, tas ārkārtīgi nodarbina Francijas pilsoņus, kurus es pārstāvu šajā parlamentā. Noslēgumā vēlos sacīt, ka es uzskatu, ka ir svarīgi nedrošības pieaugumu transporta līdzekļos kā svarīgu izaicinājumu turistu nozarē šodien. Un šādas grozījumus es iesniegšu. Paldies! Danke sehr, jetzt Gesine Meissner. Paldies, tagad vārds Gesine Meissnerē. Jā, paldies! pavisam īsi atbildot kolēģim Lundgrēnam. Es domāju, ka mēs jau iepriekšējā sasaukumā par to runājam. Jā, protams, turismas galvenokārt ir dalībvalsts kompetencē, bet eh, ja mēs vēlamies aizsargāt a, a, Eiropu kā vienu no galvenajiem turismu galvenmērķiem, mums ir jāstrādā pie šī jautājuma, un par to ir runa arī šajā ziņojumā, un, protams, ka šis ziņojums nav nekāds a, eh, likumdošanas priekšno, priekšlikums Un es domāju, ka mums arī jābūt uzmanīgi, mums nevajadzētu pārspīlēt. Es domāju, būtu par daudz, ja mēs tagad izveidot īpašu turismu aģentūru. Un mums drīzāk ir jāatstāj tas komisijas pārziņā, kā mēs varētu veidot vislabāko apmaiņas platformu. Un es domāju, ka turismā ļoti daudz ekonomikas potenciāla. Mēs zinām, cik dažāds ir turisma. Uh, formas mums noteikti ir jādalās eh, ar labās prakses piemēriem. Un visbeidzot, neliels komentārs. Ir ALDE grozījums, eh, kurā runāts par tā dēvēto integrēti tiketingu, un es esmu dzirdējis, ka ne visām politiskajām grupām tas patīk. Es, protams, nevēlos nevienai politiskajai grupai uzspiest, eh, kā būtu jābalso par šo jautājumu, bet šī te integrētās biļetes ir daļa no turisma, jo internetā bieži vien mēs raugāmies, ja mēs vēlamies ceļot no punkta A uz punktu B, mēs raugāmies, kādi ir dažādie turisma veidi, ko varētu izmantot, un es vēlētos aicināt visus atbalstīt šo punktu. Paldies! Paldies, un tagad vārds Lūcijai Andersonai. Es apsveicu uh, un pateicos eh, par visu to darbu, kur uh, eh, referentu un ēnu referenti ir paveikuši pie šī ziņojuma. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs, jo īpaši šobrīd, kad Eiropā ir tik daudz neskaidrību, mums ir jādod uh, signāls par to, uh, cik svarīgi ir noturēt Eiropu kā galveno turisma galamērķi. Es teiktu, ka lielākā daļa grozījumu ir ļoti pozitīvi Protams, ka ir runāts arī par uh, drošību, un tas ir pamatot, bet es domāju, mums nepieciešama arī plašāka perspektīva. Un uh, nozara, kas ir svarīga vēl bez transporta un turisma, ir uh, tātad apmešanās iespējas turistiem. Mums ir jādomā par to, kā mēs varētu garantēt drošību. Uh, šajās vietās un arī turisma, turista apmeklētajās vietās, te būtu nepieciešams vairāk rīkoties un kolēģi no apvienotās eh, karalists no leiboristu eh, rindām ir satraukt par šo eh, jautājumu. Jo nesen bija kāds gadījums, kurā bija iesaistīts apvienotās karalists pilsonis. Tāpat ir jādomā par piekļuvu cilvēkiem ar īpašām uh, vajadzībām. Mums ir nepieciešama koordinēta likumdošana par piekļuvi uh, turismu objektiem šādiem cilvēkiem. Paldies! Paldies! Un tagad Inesai Jālai Sendersai vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji! Es pievienojos visiem tiem, kas izteica atzinīgus vārdus referentē un ēnu referentē par lieliski paveikto darbu. Šī ir viena no daudzsološākajām nozerēm, kas eh, rada arī ļoti daudz darba vieta Eiropā, bet es vēlētos runāt par izaicinājumiem, kuriem mēs saskaramies Eiropā. Runa ir par jaunajām tehnoloģijām un tik nozīmīgām nozarēm kā turisms. Ir likumdošana um, veselības jomā um, un arī sezonālo uh, darbinieku jomā, jo, protams, ka šī nozara ir atkarīga no sezonāliem darbiniekiem, bet ir jādomā arī par visām šīm jaunajām, modernajām uh, tehnoloģiju platformām, kurās uh, tiek piedāvāti tiešā veidā pakalpojumi lietotājiem, kuriem šķiet, ka uh, viņi var šo to ietaupīt un tādējādi izvairīties no zināmiem pienākumiem. Nu, tas ir novedis, piemēram, pie tā, ka Barcelonā kāda nozara, kur līdz šim ir bijusi strikti reglamentēta, ir saskārusies ar grūtībām. Tāpēc, ka gluži vienkārši daudzi eh, pienākumu noteikumi tiek apieti. Es domāju, ka arī par to mums būtu jādomā. Mums ir jādomā par kvalitatīvu turistu apmešanos, par ceļotāju drošību. Un es domāju, ka tas ir aspekts, par kur nevajadzētu piemirst. Nevajadzētu būt tā, ka modernitātes vārdā mēs ziedojam virkni svarīgu elementu Mēs esam īstenojuši centienus digitalizācijas jomā, esam izveidojuši dažna, dažādas platformas, bet nevajadzētu būt tā, ka šīs platformas ļauj izvairīties no uh, eh, sociālu noteikumu ievērošanas, tāpēc arī noteikumu ievērošanas um, nodokļu jomā. Paldies! Paldies! Arī es vēlētos eh, izteikt dažus komentārus un atbildēt Lundgren kungam. Es domāju, ka turismas nav nacionālā um, nacionālais jautājums. Piemēram, Somijā, Somijā eh, ne, rietums, rietums Somijā dzīvojušie nesaprot, kā var būt tik dīvaini eiropieši, kas vēlētos eh, doties eh, turismu braucienā uz austrumu Somiju. Tas nozīmē, ka mums ir jācenš panākt to, lai reģionu sadarbotos. Un mēs to esam centušies panākt jau iepriekš, piemēram, Um, Baltijas jūras stratēģija, kurā ied, piedalās Zviedrija un citas valstis, un tāpat arī Donavas stratēģijas um, ietvaros ir tieši tāpat ne tikai valsts, kas ir Donavas piekrastē, bet arī tās, kas ir nedaudz tālāk iesaistītos šī reģiona kopējā projektā, lai šī, uh, šie reģioni apvienot savus spēkus, un tas noteikti ir Eiropas uzdevums. Tāpēc, protams, ka turisms ir reģionāls jautājums, nacionāls jautājums, bet tas ir arī Eiropas līmeņa jautājums. Un te mums būtu jāapkopo eh, jā, savu spēku, un ar to es vēlētos arī dot vārdu komisijai. Paldies! Paldies eh, priekšsēdē. Mēs priecāmies par Delmonts kundzes ziņojumu. Es domāju, ka šīs ziņojums ir ļoti pilnīgs un eh, tajā ir skarta galvenie izaicinājumi, ar kuriem saskars nozara. Komisija ņem vērā ziņojumā izteiktos uh, ieteikumus. Es vēlētos arī informēt, ka šonadēļ ir paredzēts uh, fórums Luksemburgā, par kur, uh, kurā ir paredzēts um, diskutēt par ļoti svarīgiem jautājumiem, kā piemēram turisma veicināšana, uh, digitālo izaicinājumu, izmantošanu tā tālāk un tā joprojām. Paldies! Lielas paldies! Tas bija pavisam īsi. Mēs esam <laughs> visi pārsteigti par to, bet nu, tagad vārds vēlreiz referentei. Bene, grazie davvero per. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem kolēģiem un ēnu referentiem, kuri uzstājās šeit debatēs. Es uh, uh, uztvēru, ka ir uh, plāša vienprātība par šo ziņojumu. Cerams, ka neklūdos. Vēlos pateikties kolēģiem, kuri pievērs uzmanību noteiktiem aspektiem, proti jauniešu bezdarbam, tāpat uh, šīs nozars nozīmībai, ka, jo šī nozara tiešām rada daudz darba vietu, tāpat tika runāts par to, ka ir nepieciešama labāka koordinācija Un, uh, uh, jā, arī jūsu doma ir atspoguļota uh, priekšstādātāja kungs, tātad šī, protams, ir nacionāla kompetence, bet tāpat laikā mums ir jādomā par pārobežu sadarbību starp dalību valstīm šai nozarē. Un jādomā par kādu institūciju, kas varētu šo jautājumu risināt. Tālāk par vīzām Es eh, skaidri paudu savu viedokli atzinumā. Mums ir jādara viss iespējamais, lai piesaistītu pēc iespējas lielāku turistu skaitu Eiropas Savienībai. Un par klimatu pārmaiņām runājot, par to ir runa kompromisa grozījumā 18. punktām, kur mēs runājam par atjaunojamajiem enerģijas avotiem. Un tāpat par uh, tiem uh, reģioniem uh, Eiropas Savienībā, kas visvairāk varētu ciest no klimata pārmaiņām. Tātad um, šeit būtu vairāk jādomā par atjaunojumu energoavotu izmantošanu un par ieguldījumiem tajā, tajās jomās, kur uh, mēs varētu gūt vislielāko labumu. Es uh, domāju, kolēģi, ka rītdienas balsojumā mums izdosies panākt labu rezultātu. Un es uh, gribētu dzirdēt arī citu kolēģu viedokli par uh, turisma fórumu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Balsojums notiks rīt no rīta. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta par ilgtspējīgu mobilitāti. Tātad. Jā, mēs jau nobeidzām um, diskusiju par ilgspējīgu turisma attīstību, un tagad runa par ilgspējīgu mobilitāti pilsētās. Referente ir Karima Dēlī. glaube, jetzt können wir beginnen. Karima Deli, bitte. Domāju, ka varam sākt izskatīt šo darba kārtības punktu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Es domāju, ka vispirms man būtu jāpateicas uh, maniem līdzreferentiem, kuri uh, strādā pie vērienīgiem un labas kvalitātes kompromisiem Esmu saņēmusi 502 grozījumus, esam sagatavojuši 50 kompromisus, par pusi no tiem vēl sarunas turpinās, bet ceru, ka mums izdosies panākt stabilu vienošanos mobilitātei ir jābūt uh, tiesībām, ko nodrošinām visiem pilsoņiem. Drīz pilsētās dzīvos 80% mūsu valsts iedzīvotāji, tā tad jānodrošina šīs tiesības visiem, arī tām personām, kam ir ierobežot mobilitāti, bet uh, tas jānodrošina skolā, darbā, jānodrošina tiesības uz kultūru, uz uh, brīvā laika pavadīšanu, bet diemžēl uh, tas netiek nodrošināts, transporta sastrēgumi padara pilsētu iedzīvotājus par ķīlniekiem. Un dažkārt situācija ir tik absurda, ka 50% braucienu attālums pilsētās nepārsniec 5 kilometrus. Un šis ir milzīgs izaicinājums 21. gadsimtā. Mums jādomā par to, kā mainīt mūsu mobilitātes sistēmas. Un šeit ir vairāk izaicinājumi. Klimata pārmaiņas, lauksaimniecība samazina izmešus, bet transporta nozara ir par 30% palielinājusi izlaišu apjomu kopš 1990. gada. Un ceturto daļu siltumnīca efekta gāžu izmešus rāda transporta nozare. Eiropas Savienība ir noteikusi izmēšu mērķus 2030. gadam. Tātad šeit ir steidzīgi jārīkojas uh, vides apsvērumu dēļ, bet jādomā arī par uh, sanitāro situāciju. Ir gaisa piesārņojums, ir daudz priekšlaicīgas nāves gadījumu, ko izraisa sīkās daļiņas kuru izmešus rada dīzeļdzinēji, tādēļ nevajag vairs vilcināties, arī ANO atzīst, ka no 2050. gada piesārņojums būs pirmais nāves cēlonis pasaulē. Un tādēļ mums ir jāsavēt uh, lietas kārtībā un jāatzīst tas, ka dīzelis ir kaitīgs, ka tam ir negatīva ietekme un es negribu piedzīvot tādu situāciju, ka man bērni pēc tam pārmetīs, ka mēs neko nesam darījuši, lai situāciju uzlabotu. Tāpat mums ir steidzīgi jāru, jārīkojas, lai glābtu cilvēku dzīvības. Ir daudz bojā gājušo uz ceļiem. 38% nav, 38 nāves uh, gadījumu, 30% ir pilsētās. 203 tūkstoši smagi ievainoto bija 2013. gadā uz ceļiem Eiropā. Mums ir jārosina ātruma ierobežojuma noteikšana, bet daži kolēģi pret to iebilst. Kaut gan mēs atkārtojam un atkārtojam, šeit ir runa par dzīvību glābšanu. Šobrīd uh, pašreizējā krīzes situācijā daudzi tērē nesamērīgi lielu ieņēmumu daļu transporta izdevumu sekšanai, kaut gan ir jānodrošina uh, pakalpojumi, sab, sabiedriskā transporta pakalpojumi pilsētu uh, teritorijās, tas ir viens no veidiem, kā cīnīties pret sociālo iztumtību un nabadzību. Eiropas Savienībai ir jādod šis impulss sadarbībā ar pašvaldībām, jānodrošina finansējums Protams, jāievēro subsidiaritātes princips. Runājot par klimata pārmaiņu apkarošanu, Eiropas Savienībai un pašvaldībām uh, pilsētu mobilitātes politikas centrā jāiz, jānovieto energoefektivitāte. Mēs aicinām pēc iespējas ātrāk pabeigt darbu pie klimata tra un transporta pakotnes izstrādes. Diemžēl daži kolēģi nedaudz atturīgi izturas pret šo ideju, kaut gan jārīkojas būtu steidzami. Mums ir liela vienprātība, ka no 2030. gada jāsamazina ievērojami uh, iekšdedzes dzinēju izmantošanu pilsētās un 2050. gadā pilnīgi jāpārstrauc to izmantošanu. Un mums ir jāsamazina siltumnīca efekta gāzu izmeši, mums ir jātīsta tīrie satiksmes veidi, piemēram, tramvaji, funikulieri, koplietošanas transporta līdzekļi. Un priekšsēdētāji, mums ir jāpanāk, lai divkārt tiktu palielināts uh, velosipēdu izmantošanas apjoms pilsētās līdz 2025. gadam, jo uh, velosipēdu izmantošana pilsētā nav mīts, tas ir iespējams. Uh, Kopenhāgenā 55% pilsētas centrā, Amsterdamā 44% pilsētas centrā. Tātad uh, mums ir paraugi, mums jāvirzās uz priekšu. Mums ir jādomā par ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās pašvaldībām. Ir jāpieņem ilgtspējīgas mobilitātes plāni un pilsoņi un gājēji ir jāizvirza transporta politikas centrā, ir jākonsultējas ar viņiem uh, plānu izstrādes procesā. Tāpat jāpaturprāt Eiropas Savienības mērķi attiecībā uz siltumnīca efekta gāzu, izmešiem, eh, trokšņa piesārņojumu un eh, gaisa piesārņojumu. Un, diemžēl, šīs transporta nozara šobrīd rada gan sastrēgumus, gan uh, cita veida problēmas. Mums ir jādomā par ekoloģisku transporta attīstības programmu. Šeit, protams, ir nepieciešami ieguldījumi, eh, kvalitatīvi ieguldījumi. Diemžēl daudzās pilsētās transporta sistēma ir novecojusi un pārāk eh, lielu piesārņojumu rada. Mums ir jādomā par to, lai ieņēmumi no ekoviņetēm pilsētās tiktu novirzīti transporta sistēmu uzlabošanai. Tāpat jādomā par FEDER, uh, Connecting Europe instrumentu un citu instrumentu izmantošanu šo mērķu sasniegšanai Junkera plānā arī ir paredzēts punkts, ir viens kritērijs ilgtspējīga mm, pilsētu mobilitāte. Tas ir jāīsteno un noslēgumā priekšsādātāja kungs es vēlējos pateikties kolēģiem. Es zinu, ka dažkārt mums ir kaismīgas diskusijas, kas uh, un garas diskusijas, bet esmu pārliecināta, ka šis ziņojums nepaliks tikai uz papīra, bet ka tas būs parlamenta ieguldījums, tas apliecinās mūsu politisko drosmi. Mums ir jāsagatavo tāds ziņojums, kā no mums, kā no mums sagaida pilsoņi, jo viņi ikdienā saskaras ar transporta problēmām un tā ir arī nozare, kam ir nepieciešama mūsu palīdzība, lai tas varētu tikt galā ar e, visiem izaicinājumiem. Es turpināšu darbu pie šā ziņojuma. Balsojums ir paredzēts nākamā e, mēnesī, tātad um, oktobrī, un balsojums plenārsēdē notiks novembrī. Paldies, saka priekšsēdētājs. Yes, thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Paldies mūsu referentei, Delī kundzēm, visiem ēnu referentiem. Mēs jau esam tikušies vairāk kārt ar visiem ēnu referentiem un referenti, un šiet, ka vēl būs jānotur citi sanāksmes pirms, sanāk, pirms izdosies panākt kompromisu. Tas ir ļoti svarīgs ziņojums par pilsētas mobilitāti, mēs zinām, ka urbanizācija ir globāla tenden, tendence, un tas kļūst ar vien problemātiskāks jautājums. Mēs zinām, ka vairums Eiropiešu jau dzīvo pilsētās, un ir daudz iespēju, kā mobilitāti pilsētās var padarīt drošāku, efektīvāku un eh, loģiskāku. Mūsu grupa vēlas uzsvērt zemes izmantojumu plānošanu, nozīmi, tas var nodrošināt uh, labākus pakalpojumus, ņemot vērā arī vides aspektus. Uh, risinājumi tiek īstenot jau plānošanas laikā, tie ir ilgspējīgi un ietekmē satiksmes sadalījumu, drošību un arī dažādu transporta līdzekļu sadalījumu. Līdz tam vēlamies uzsvērt, cik svarīgi ir uh, plānot zemi tās izmantojam pilsētās, un vēlamies uzsvērt, ka tas ir dalībvalsts pārziņā, tā kā dalībvalstīs tā ir reģionu vai pilsētu kompetence. Manā valstī Somiņā pilsētas uh, ir uh, rīcības spējīgas, uh, eh, kāds sadalīt zemi savās teritorijās, un tās noteikti nevēlas gūt uh, eh, padoms no Eiropas parlamenta. Mēs te uh, ievērosim subsidiaritātes principu. Tas jāpatur prātā, kad runājam par pilsētas plānošanu, jo Eiropā ir ļoti dažādi eh, reģioni, un tā nav mūsu kompetence iejaukties pilsētu darīšanās. Vēl viena lieta. Mm ko varētu izmantot, ir eh, in, viedi transporta risinājumi. Jā, šādu risinājumu izmantot transporta pakalpojumi ir droši, eh, patīkami un videi draudzīgi. Visas mobilitātes problēma, problēmas netiek atrisināts iz, uzceļot ar vienu, izveidot ar vienu jaunu infrastruktūru, bet gan izveidojot, izmantojot jau esošo infrastruktūru, uh, racionālākā veidā. Tātad mums jānodrošina, ka ar šīm viedajām tehnoloģijām tiek izmantotas visas iespējas uh, racionālam risinājumam. Šādas tehnoloģijas jau ir mūsu grupa, iesniedz vairākas grozījumus. Lielākais racio, uh, arguments, kāpēc iesniedz savus grozījumus, bija tas, ka manā skatījumā eh, ziņojuma projekts nebija realistisks uh, visā savās nodaļās. Turklāt tas bija pārāk detalizēts. Mēs vēlamies uh, vispārīgāk runāt, jo mēs esam Eiropas parlaments un mums ir jāciena subsidaritātes princips un pilsētu loma, reģionu un dalībvalsts loma arī, kad mēs runājam par pilsētu mobilitāti. Tad mēs varam izvirzīt mērķus, ne saistošs mērķis, bet mēs varam ierādīt virzienu uh, kurā dalībvalstīm nākotnē būtu jādod. Taču mums jāatstāja dalībvalstu ziņā iespēja pieņemt lēmumu, kā viņas šos mērķus īstenos. Mūsu grupa vēlas turpināt sadarboties ar referenti un ēnu referentiem, vēlamies panākt labus kompromisus šajā transporta komitejā. Un mēs tiešām jau tagad ar nepacietību gaidām nākošo ēnu referents sanāksmi esam gatavi strādāt pie kompromisiem, taču mums tiešām ir ļoti svarīgi, lai tiktu ievērots subsidiaritātes princips un jāpaturprātā, ka šī lieta ir dalībvalsts kompetencē, līdz ar to mums, mums nevajadzētu plānot ielas un uh, izšķirties par konkrētās pilsētas automašīnu novietnes politiku. Tātad mums jārunā vispārīgāk un mēs ceram, ka panāksim labus kompromisus. Paldies! bez mikrofona priekšstādātais. Vēlos uzsvērt, cik svarīgs šis ziņojums ir un arī cik lielā mērā tas smērs iedvesmo no um, Strasbūrā pagājušā nedēļa pieņemtās zaļās grāmatas par transportu pārskatīšanu. Jo daudzas jomas šeit pārklājas un pamatot, jo pilsētu mobilitāte ir ļoti svarīga mūsu transporta politikas sastāvdaļa jautājumu, tematu, kas tiek minēti jau sākumā. Referenti ļoti pamatīgi par to runāja. Viņi runāja par veselību, par krīzi, gaisa kvalitātes ziņā mūsu pilsētās. Un mana grupa visiem šiem jautājumiem piekrīt. Šim ziņojumam šī, šīs lietas jāskata detalizētā veidā. Tas pats attiec arī uz ātrumu ierobežojumu un satiksmes drošību pilsētās. Nu, situācija ir tāda, ka apmēram 11 tūkstoši nāvis gadījumu un smagu savainojumu transporta dēļ notiek mūsu pilsētās ik gadu. Mēs vienkārši nevaram te pēc brīvprātīs principu kaut ko darīt vai nē. E, visā pasaulē pilsētas ir izšķīrušās par saprātīgu satiksmes e, ātrumu ierobežojumu, piemēram, Jorkā tā ir. Taču nav saprotama, ka eh, pilsēta, eh, ka transports varētu braukt ar pilnīgi pilsētai neatbilstošu ātrumu. Referente un Eiropas tautas partijas eh, kolēģi arī pieminēja pilsētu plānošanas jautājumus, tas ir ļoti svarīgi manā skatījumā, un arī subsidiatāte rosina bāžas. Mēs arī zaļajā grāmatā runājam par to, ka subsidiaritāte ir ārkārtīgi svarīga, bet no otras puses ir eh, vesela virkni jautājumu, kas jāpatur prātā. Piemēram, Baltās grāmatas ziņojumā mēs runājam par to, kā finansējumam un prioritātēm ir jāpievērš vairāku uzmanību tām pilsētām, kam ir integrētai plānošanas, plān, eh, plānošanas risinājumi. Un uh, ir arī jā, jāapmainās labākās pieredzes, piemēram, no citām pilsētām Eiropā. Un runājot par saistošiem mērķiem, vēlos sacīt, ka mums šeit ir tie detalizēti jāmin, tāpat kā mēs e, runājām par balto grāmatu transporta ziņā. Vēlos uzsvērt grozījums par transportā nodarbināto tiesībām un integrētu pieju pilsētām. Mūs ļoti uztrauc tas, ka Mēs tiešām vēlamies, lai kompromiss um, grozījumi un gala rezultāts atainot. Stokholmā bija integrētie plāni, ka, piemēram, mēs neskārām smagos politiskos jautājumus par uh, ceļa izmaksām bet ja mēs to nedarīsim, tad nepanāksim gaisa kvalitāti, uh, modālo pārnesi, pārmaiņas un visas citas svarīgās jau lietas, kas šeit ir būtiskas. Paldies, Džekija Foster lūdzu. Paldies, priekšsēdētē. Mūsu ēnu referents Tožanovski kungs nevarēja būt šodien klāt, un viņš atstāja īsu ziņu, ko lūdz man nolasīt. Tajā ir iekļaut daži punkti. Viņš uzskata, ka, šī, ka ir nepieciešama realistiska pieeja, sagatavot šo ziņojumu tādā veidā, lai tas būtu īstenojams. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Viņš to saka, tāpēc, ka viņš ir strādājis par pilsētas mēru, tātad viņam ir pieredze pašvaldībā strādājot tāpat kā mums daudziem šai komitejā. Viņš zina, kas ir iespējams un kas nav iespējams. Ir ļoti svarīgi atgādināt, ka šajā ziņojumā nevajadzētu iekļaut tās sadaļas, kas ir pārāk preskriptīvas, jo svarīgs ir subsidiaritātes princips, un viņš neuzskata, ka ir tāds universāls risinājums, kas darētu visiem, jo tiešām jāņem vērā uh, katras pilsētas atšķirīgā situācija, viņam ir svarīgi, lai tas tā tiks darīts. Viņš neuzskata, ka mēs varam uh, uzlikt par pienākumu dalībvalstīm vienā vai citā veidā uh, pārvaldīt tos ienākums, kas ir uh, no ceļa izmantošanas vai no fosilās degvielas izmantošanas. Dalībvalstīm pašām ir jābūt tiesībām izlemt, ko ar šādiem ienākumiem tas dara. Un tad viņš vēlas arī uzsvērt, cik svarīgi ir ņemt vērā tehnoloģisko neutralitāti runājot par alternatīvajiem degvielas veidiem. Bet katrā ziņā viņš vēlas pateikties eh, referentē Delī kundzei par viņas eh, darbu, un viņš arī cer panākt kompromisus un turpmāk vēlas ar viņu sadarboties pazīst. Tagad Māters un Nītenbergs. Paldies priekšstādātāji. Aldei. Aldes grupas vārdā vēlos uzsvērt, cik svarīgi nāk klajā ar paziņojumu par ilgspējīgu pilsētas mobilitāti. Vairāk kolēģi jau sacīja, ka mēs te stāvam uz māla kājām. Eh, ļoti svarīgi, lai tās kājas eh, mūs nepieviltu, un mēs nedrīkstam te graut subsidāts principu. Mēs nedrīkstam tad diktēt pilsētām, ko tās drīkst vai ko nedrīkst darīt, jo tieši pilsētās eh, pašvaldībās strādājušie ir vistuvāk saviem iedzīvotājiem, viņi zina, kas viņiem vajadzīgs. Eiropai te nebūtu jādiktē, bet Eiropa varētu sniegt savu atbalstu, ierosināt, kā strādāt ar ilgspējīgiem mobilitātes plāniem. Mēs nedrīkstam izvirzīt saistošas prasīs. Mēs Eiropas līmenī varam apmainīties ar zināšanām, raugoties uz viedu uh, mobilitāti, kas varētu, piemēram, atrisināt eh, sastrēgumu problēmu, jānodrošina arī trokšņa piesārņojuma samazinājums un arī emisijas jāsamazina. Taču pilsētu ziņā pašām jābūt ir iespējai rīkoties tā, kā tās uzskata par pareizi. Un runājot par kompromisiem, mums tur ir vēl daudz darāmā, lai mēs nodrošinātu, ka mēs pārāk nediktējam daudz pilsētu. Mēs nedrīkstam apdraudēt pilsētu kompetences. Es domāju, jāuzsver tas fakts, ka pilsētām ir iespējas, un mums jānodrošina tas, ka mēs neko viņām neizvirzām kā prasību diktātu no Briseles puses. Eiropas mobilitāte mums tā jāizmanto, lai apmainītos ar informāciju, ar zināšanām Mums ir jāmēģina panākt, lai cilvēki sēstos uh, uh, uz velospēda. Mēs to darīsim mobilitātes, uh, ģimene, uh, mobilitātes nedēļas ietvaros, bet mēs nedrīkstam te pārāk kaut ko diktēt. Es ceru, ka tuvāko nedēļu laikā mēs varēsim vienoties par kompromisiem. Bija milzīga, milzīgs skaits kompromisu, kā jau sacīja referenti, taču jau 15 kompromisi ir sagatavoti. Pat labam, ja mēs bijām, mēs esam tātad iestrādājuši pirmos 13, vēl daudz darāmā, bet mums ir jānosūta labs signāls pilsētām attiecībā uz Izraēļu pilsētas mobilitāti. Liels paldies, Mēkulin lūdzu. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myös raportööri Dellille ja Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī referentei. Un paldies arī Jānu referentiem par lielisko sadarbību. Labi, pilsētu mobilitāte. To mēs nevaram uzsvērt par daudz. Lielākā daļa eiropiešu dzīvo pilsētās un nākotnē eh, pilsētu iedzīvotāju skaits tikai palielināsies, tātad pilsētas tikai attīstīsies. Pilsētu mobilitāte ir cieši saistīta arī ar uh, siltumnīca efektu gāžu emisijām. Protams, ir arī um, mazās daļiņas, kas uh, rada piesārņojumu, kas ir veselībā bīstams. Un tas, ka palielinās uh, satiksme, um, tas nozīmē, ka arvien vairāk sarūk tās teritorijas pilsētās, kurās mēs varam atpūsties. Es savos eh, grozījumos vēlējos iekļaut trīs jaunas perspektīvas, jo vispirms ir svarīgi, lai eh, satiksmes sistēmas eh, resursu efektivitāte būtu lielāka. Un pašreizējā ekonomiskā situācija ir tāda, ka Mēs nevaram iedomāties, ka šīs sistēmas arī turpmāk mēs varēsim finansēt no publiskiem līdzekļiem, tāpēc mums ir jāpārdomā, kā mēs izmantojam finanšu līdzekļus. Un mums ir jāpadomā arī uh, par to tādējādi, lai mēs uh, izmantotu pēc iespējas mazāk publisko līdzēkļu, mums ir jāizm jāizmanto labāk jau esošie resursi. Būtu arī interesanti ja mēs pārdomātu arī to, kā automašīnas tiek iz, izmantotas pilsētās tā, lai Um, būtu nepieciešams um, mazāk telpas uh, automašīnu satiksmē, un tādējādi mēs varētu samazināt CO2 izmešus. Lielāka ef uh, efektivitāte, nu, jāsaka, tas uh, nenozīmē, ka mums kas vairāk būtu jādara Eiropas līmenī, tas nozīmē, ka mums ir jādomā par jaunu um, un atjaunojumu enerģijas avotiem, mums ir jādomā par uh, jauniem spēlētājiem šajā e, nozarē. Mums ir jādomā par jauniem transporta līdzekļiem un varbūt mēs varētu uh, izmantot arī uh, citus līdzekļus, lai samazinātu CO2 izmešus. Es vēlētos arī uzsvērt, ka nākotnē mums ir jādomā par um, jaunu uh, veidu degvielu, kas tiek izmantota un arī mums ir jādomā par jaunu eh, transporta infrastruktūru un tās attīstīšanu. Un mums būtu arī jāpārdomā arī, kāpēc Mums jāpadomā arī par to, kā mēs varētu izmantot šo dalīšanās ekonomiku, jo tā jau ir ļoti daudz um, um, lietotāju Eiropā. Tātad mums ir jāatbalsta pilsoņi. Un treškārt, Inteliģenta uh, satiksmes sistēma ir domāta ne tikai lielām metropolēm, bet arī mazām un vidē lielām pilsētām. Paldies! Paldies! Un tagad vairs Pētram Lindgrēnam. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, šī tik tiešām ir joma, kurai mums būtu jāpievēršas. Jo šis ir jautājums, kas ir pārobežu jautājums. Jo nāks pārliecināties, ka uh, mobilitāte pilsētās. Uh, nu, rada zināmas bažas. 30% smagu uh, satiksmes negadījumu notiek tieši pilsētās. Ja mēs paraugamies arī kāda ir situācija Beļģijā, nu, varbūt visiem šķiet, ka mūsos rita Mihēla Šumahera asins un ka mm, tā mēs varam uzvesties arī uz ceļa, bet uh, tas nemaz nav tik vienkārši. Tātad mēs runājam par satiksmi, un mums ir jāsaprot, ka ir nepieciešams izmaiņas sistēmā, lai varētu nodrošināt, piemēram, preču piegādi naktī, lai um, nenoslogot satiksmi uh, dienā. Tāpat ir jādomā arī par Kratas automašīnām būtu nepieciešama vienotāka sistēma, piemēram, kā tā, kas tiek izmantot jau šobrīd Somijā un Zviedrijā, un tālāk par piegādēm pilsētā, vai te tik tiešām būs nepieciešams eh, kravas automašīnas. Bet mums ir jādomā arī par to, kā mēs efektīvi varētu izmantot kravas transportu. Mums būtu nepieciešams eh, priekšlikums, kas ļautu izmantot tās iespējas, kādas ir dalībvalstīs. Tātad ļoti daudz aspektu, pie kuriem mums būtu jāstrādā, bet katrā ziņā es pilnībā piekrītu, ka par šo mm, jomu mums būtu jādomā. Un paldies par jau paveikto darbu. Paldies, tagad ir izteikušies visi ēnu referenti. Mums vairs nav tik daudz laika, jo pie mums ieradīsies komisāri pulksten 17.20. Runātāju sarakstā vēl ir ļoti daudz uzvārdu un katram viena minūte. Vispirms Kristīna Ribozelona. Jā, paldies. Izteikšos pavisam koncentrēti. Vēlos pateikt paldies eh, Karimai Delī un ēnu referentiem Šis ir milzīgs izaicinājums, un es priecājos par to, ka diskusijas ir pietiekami intensīvas, lai mēs varētu nobalsot uh, komiteja oktobrī un plenārsēdē novembrī. Tātad pirms COP21 būtu bijis ļoti žēl, ja mēs nenobalsot par to pirms COP21. Mēs zinām, ka pilsētu transports uh, lielā mērā ir atbildīgs par CO2 izmešiem un uh, Mums ir jāpanāk tas, lai eh, pilsētu mobilitātes modelis būtu paraugs citiem. Eiropas Savienībai ir savs vārds sakāms. Jā, es, protams, saprotu, ka mums ir jāizmanto subsidiāri, jāievēro subsidiaritātes princips, bet to nevar izmantot, lai ierobežotu eh, mūsu darbību. Mēs neapstrīdam uh, pilsētu kompetenci. Es darbojos arī Ilda Frances reģionā, tātad um, pie Parīzes, un es. Uh, saprotu, ka viss, kas ir darāms mobilitātes jomā pilsētās, ir jādara steidzami. Un tas ir saistīts arī ar sociālajiem aspektiem, lai mēs visbeidzot samazinātu šo uh, teritoriālo sadrumstalotību. Paldies! Lielas paldies! Tagad man ir jābūt ļoti striktam, jo pretējā gadījumā mums neizdosies dot vārdus visiem eh, Jans Nielsens. Lielas paldies! Ehm, daudz deputāts ir interesējuši šis jautājums. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka visās pilsētās Eiropā mēs saskaramies ar problēmām. Un šis jautājums interesē arī pilsoņus. Es pats uh, par to jau esmu runājis iepriekš. Uh, ehm, 90. gados mēs jau strādājām pie ilgspējīgām pilsētām un par to, kā mēs varētu tādas panākt. Un es domāju, ka mums ir nepieciešama um, pieredzes apmaiņa Eiropas līmenī. Tas, kas ir noticis pēdējo nedēļu laikā, šī mobilitātes nedēļa, kuru arī um, popularizēja komisija, tas viss ir apsveicami. Šobrīd ir iespēja mm, balsot par to pilsētu, kas jūsuprāt mobilitātes ziņā ir tikusi vis tālāk. Nu, es uh, vēlētos arī pateikt, ka e, šī pilsēta, kas ir izvēlēta kā labākā, ir Ostersunda. Paldies! Tagad vārds Dītam Limbristam Koham. Jā, paldies. E, vispirms liels paldies e, Delī kundzei. Un es priecājos arī par jūsu gatavības kompromisiem. Runa ir par ilgspējīgu pilsētu mobilitāti, tātad runa nav tikai un vienīgi par lielām pilsētām. Tam būtu jāpievērš uzmanība man kā arhitektam un cilvēkam, kas strādā šajās jomās, ļoti svarīgs ir ši, tas, kas ir rakstīts trešajā punktā vai arī 18. punktā šie um, iepirkuma centri, vai arī mēs aicinām komisiju uh, nākt klajā ar priekšlikumiem un tā tālāk un tā joprojām. Man šķiet, ka te mēs esam gājuši par tālu. Es domāju, ka tas nav mūsu uzdevums. Tā tad vēlreiz runa nav tikai un vienīgi par lielām pilsētām, bet pilsētām kopumā un inteliģentās uh, satiksmes sistēmas, multimodālās uh, sistēmas. Uh, es te neatradu uh, to priekšlikumu, kur es biju iesniedzis. Ceru, ka ņemsiet to vērā. Paldies! Un tagad vārds uh, Vima Vandikampam. Paldies, priekšsētāji! Jūs zinat, ka es protu izteikties īsi. Jau gadu sekoju eh, šim jautājumam, un man šķiet, ka referenti runā par daudz par izaicinājumiem un nerunā pietiekam daudz par iespējām, jo runa ir par ekonomikas attīstību, inovācijām un subsidiaritāti, protams. Un es domāju, ka šie elementi būtu jāuzsver vairāk šajā ziņojumā. Tas nozīmē, ka, ja mēs runājam par piesārņojumu, par pilsoņu veselību, par drošību, jā, tie ir jautājumi, kas ir svarīgi, bet elektriskais transports eh, pilsētās, nu es nezinu, visur nav iespējams pārvietoties tikai un vienīgi ar velospēdu. Es domāju, ka tā ir maldinoša ideja. Mums ir vairāk uzmanības jāpievērš ekonomikas aspektiem. Man atlika vēl divas minūtes un paldies, esmu iekļāvies. Jā, paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Inesē Jālai Sēnders. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Apsveic mūsu kolēģi Delīkundzi. Vēlos pieminēt divus aspektus, uh, kas attiecas uz kompromisu grozījumiem uh, šīs te uh, nodevas iebraukšanai pilsētās, mums ir jādomā arī par sociālām struktūrām. Ir pilsētas, kurās mēs tādējādi atstumjam eh, ģimenes ar maziem ienākumiem un eh, jauniešiem. Protams, ka arī um, divritēns ir lielisks risinājums varbūt vieniem, bet tas nav risinājums visiem. Mums ir jādomā arī par uh, gājējiem. ir jādomā par to, kā mēs varētu izmantot jau esošos resursus un kas attiecas uz uh, fondiem, tad mums ir Junker plāns un citi fondi, bet jāsaka, ir bijuši risinājumi jau iepriekš un mēs varētu izmantot šos līdzekļus un es domāju, ka nevajadzētu izmantot riteni no jauna. Paldies, un tagad vārds Rikē kungam. Jā, pavisam īsti priekšsēdētājiem. Vispirms jāsaka, ka visi eh, piekrīt referents izklāstītajām bažām un izaicinājumiem. Otrakārt, eh, viņa ir runājusi arī par to, kā mēs varētu turpināt jau ar esošo mm, modeli, bet es vēlētos uzsvērt sekojošo. Ir milzīgas atšķirības eh, pilsētas starpā. Un otrakārt, izmaiņas, kuras mēs vērojam šobrīd, ir saistīts ar zinātnisko progresu un pilsoņu dzīvesveida maiņu, tāpēc jāsaka, ka mēs, mē, mums rīsāk ir jādomā par to, kā mēs varētu sekot tam modelim, kas attīstās, kā jau teica arī kolēģi, proti mums ir jādomā par patēriņu modeļiem, enerģijas modeļiem, kas vairs nav tādi paši kā līdz šim, un arī es domāju, ka tādējādi šis ziņojums neatbilst mūsu vajadzībām. Paldies! Paldies, un tagad vārds Markusam Pīperam. Jā, vispirms, jāsaka, ļoti pareizi ir izanalizēts problēmas, kas ir saistīts ar vīdas aizsardzību un mobilitāti un tā, tā, tā, un tā joprojām, un arī, kas attiecas uz to, ka Eiropa varētu dot piemēru, labās prakses piemēru, apmaiņu un tā tālāk un tā joprojām, ka mums ir jādomā arī par transporta tehnoloģijām. Tas viss ir lieliski. Bet es domāju, kas attiec uz regulatīvajām kompetencijām, tad te ir zināma alošanās, jo mēs kā Eiropieši izveidojam ietvaru, mēs nosakam CO2 robežvērtības pils, um, eh, eh, dalībvalstīm, mums um, ir jāpanāk, lai mēs pie tā pieturētos, bet mēs neiejaucamies nacionālā, reģionālajā un arī uh, pilsētu līmenī. Es varu jums teikt no savas pieredzes, ka tie, kas saskars ar problēmām, ir tie, kas nav pareizi organizējuši savu pilsētu uh, transportu sistēmu. Tātad tas drīzāk ir jāatstāja um, pašvaldības ziņā. Pilsētām pašām tas ir uh, jāizplāno. Mēs nevaram te nākt klajā ar uh, priekšlikumiem par, piemēram, to, ka vajadzētu uh, ātrumu ierobežot uz 30 km stundā un tā tālāk un tā joprojām. Paldies, un tagad Gezīna Maisner. Paldies, jā, es uh, varu piekrist uh, Markusam runājot par subsidiaritāti, jā, daudz ko var uzlabot arī attiecībā uz drošību. Tātad. Mums ir nepieciešama arī lielāka elastība. Nu, nevar, eh, es nezinu, vai tiešām risinājums būtu visur noteikti 30 km stundu ierobežēm. Es domāju, ka jābūt ir um, elastīgākai pieejai. Un Kela teica arī, ka ir jāuzklausa eh, gan patērētāji, gan arī uzņēmēji, gan pakalpojumu sniedzēji. Mums ir pilsētās vajadzīgi mazāki kravas auto un uh, ir jāizstrādā saprātīgas koncepcijas un mums ir uh, jāpieiet daudzpusīgi priekšsēdētājs. Tātad uh, eh, pils pilsētā 70% piesārņojumu rada mm, transports, 40% no tiem ir CO2. Uh, bet uh, var arī rast risinājumus Berlīnē, kur ir uh, pieaudzis div, divkārt pēdējo gadu laikā velotransports, 10%, 10 tūkstošiem iedzīvotāju vispār nav automašīnas, un komisijai ir jāraugās, lai nauda ietu pareizā virzienā, nevis nepareizā virzienā. Un gribu arī Pīpera kungām teikt, ka iepriekšējā sasaukumā nobalsojām par to, ka 30 km stundā ir pamat ierobežams, bet pilsētas pašas var izlēmt, kā to piemērot. Uh Un ir arī jautājumi, par ko mēs nolēmām ar lielu vairākumu. Tagad eh, tie ir jāizteno. Tagad vārds komisija. Jā. Varbūt, nu, tas nebūs šodien īstenojums, bet tuvākā laikā. Tātad vārds komisijai. Kopušinskas kundze. Paldies! Centīšos eh, gari nerunāt, jo tā jau nav pirmā reize, kad mēs apspriežam šo svarīgo jautājumu. Vispirms gribu pateikties uh, referentei un citiem. Jā, tika iesniegt 502 grozījumi, tas ir ļoti iespaidīgs skaitlis, un arī šie 50 uh, kompromisa uh, grozījumi, es ceru, gūs atbalstu ne tikai šai komitejā, bet arī visā parlamentā. Tas, ka tik daudz piedalījās šais debatēs, liecina par to ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās. Ir jautājums, kas ir ļoti svarīgs gan komisijai, gan parlamentam, gan dalību valstīm, gan arī reģionālām un vietējām pašvaldībām. Jūs jau esat dzirdējuši manas izteikums iepriekš par šo pašu jautājumu, bet pievērsīšos diviem punktiem. Pirmkārt, ir uh, prieks dzirdēt, ka visi esam vienisprāts par tiem svarīgākiem jautājumiem, kas jārisina šai sakarā. Runa ne tikai par klimatu pārmaiņām vai gaisa kvalitāti vai uh, eh, ietekmu uz pilsētnieku veselību. Uh, bet eh, runa ir arī par pilsētu nozīmi eh, ekonomikas izaugsmes nodrošināšanai Eiropas Savienībā un darba vietu radīšanā. Ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība veiksmīgi darbotos, tad ir arī jānodrošina, lai pilsētas varētu veiksmīgi attīstīties. Un ir eh, jānodrošina, lai klimata pārmaiņu apkarošanas mērķi tiktu ievēroti, bet pilsētu, pilsētas nodrošina ekonomikas izaugsmi un darba vietu radīšanu, un pozitīvā pieredze, kas ir gūta vienā Eiropas daļā, var tikt izmantota vai izmēģināta arī citvieta Eiropā. Mums jāpatur prātā, ka ir subsidiaritāte šajās jautājumos. Un uh, ne jau uh, Eiropas parlamentam, komisijai vai valstu valdībai ir jāsaka, kā kurai konkrētai pilsētai rīkoties un kā šīs problēmas risināt. Bieži vien uh, ir jāpiedāvā iespējamie risinājuma varianti, un tādēļ ir svarīgi apmainīties ar paraugu praksi un idejām, un ir uh, jāpalīdz izstrādāt ilgspējīgas mobilitātes plāni, ne tos neuzspiežot, bet ir jādod nepieciešamie instrumenti, lai šos plānus varētu īstenot. Ir jāveido iesaistoša plānošana pilsētās un šeit ir civitas pilsētu mēru uh, uh līgums un uh, jāizmanto Connecting Europe instruments un citi instrumenti, lai varētu izpildīt tos mērķus un uzdevumus, par ko esam vienojušies. Un pēc divām dienām sāksies pasākums pilsētu mobilitāte, tepat uh, pie parlamenta, Un ir ļoti svarīgi informēt gan Eiropas pilsētas, gan pilsoņus, ka risinājumi jau pastāv, ir tikai nepieciešams atbalsts un līdzekļi, lai šos risinājumus īstenotu attiecīgās pilsētās, neatkarīgi no tā, kur šīs pilsētas atrodas, cik lielas tās ir un kā ir attīstīta ekonomika. Un eh, liels paldies par šo iespēju jūs uzrunāt. Un noslēgumā vēl vārds Karimai Delī. Paldies priekšsēdētāja kungs, paldies kolēģi par jūsu komentāriem, bet es domāju, ka tomēr man jāsniedz zināmas atbildes uz šiem jautājumiem. Visi piekrīt, ka ir jāatbalsta viedās transporta sistēmas, ka ir jāizmanto koplietošanas automobīļi, bet Tomēr viedas transporta sistēmas nevar attīstīties, ja mēs nerisinam infrastruktūras problēmas, transporta sistēmas kopīgiem spēkiem. Tas viss ir saistīts ar pilsētu plānošanas pasākumiem. Es atsaucoties uz kolēģa Domineka Rikē teikto, viņš teica, jā, šis Eh, ziņojums ir eh, pilnīgi nesaistīts ar realitāti. Tā tas nav. Mēs eh, šajā ziņojumā atspoguļām pašreizējo situāciju un pēc tam domājam par to, ko darīt nākotnē. Un es uzskatu, mums jāvirzās uz priekšu ātrāk. Un es jums nepriekrītu, kolēģi, kad jūs sakāt, nu jā, šeit ir subsidiaritāte šajos jautājumos, bet šis ziņojums jau neko neuzspiež dalību valstīm. Mēs rosinām un aicinām rīkoties un tieši pilsoņi uh, transporta izmantotāji mums saka, ka viņi vēlas šo 30 km ātrumu ierobežojumu, jo tas nodrošina, eh, tas garantē drošību viņiem pašiem un viņu bērniem. Tātad viņi paši to prasa. Nākamais, protams, pieredzes apmaiņa ir būtiska un par to ir runa šajā ziņojumā un ka ir jāstrādā uh, aktīvāk un jāvirzās uz priekšu ātrāk. Tālāk. Mobilitātes tehnoloģijas attīstība ir ļoti strauja. Ir Uber sistēma, Google Car un citi sasniegumi, un mums ir jāpieskaņojas tehnoloģijas attīstībai, jā, jāņem vērā, kā šī tehnoloģija attīstīsies nākotnē. Mums tāpat jāturpāt prātā arī klimāta konference un mūsu atbildība. Mēs jau negatavojam šādu ziņojumus katru gadu. Es vēlos, lai mums šajā sastāvumā būtu viens uh, ziņojums pieņemts ar tādu eiropeisku skatījumu, un, kas iezīmētu mūsu virzību, ceļa kārti, ko mēs vēlamies. Mēs vēlam ilgtspējīgu attīstību un E, pilsētas, kurās ir patīkami dzīvot mūsu pilsoņiem, jo šobrīd tā tas nevienmēr ir. Paldies par uzmanību, paldies, saka priekšsādātāji. Līdz ar to mūsu sēde šodien ir noslēgta. Tagad notiks koordinātoru sanāksme aizslēgtām durvīm. Tajā drīkst piedalīties arī citi deputāti, bet šī sanāksme notiek aizslēgtām durvīm.